rīt 5. Mm, jūlijā. Tāpat eh, vakar mēs informējām par eh, parlamentā reglamentā 5. panta, 5. punktā un 210a panta uh, noteikumu interpretāciju. Tā kā iebildumi nav iesniegti, tad uh, šīs interpretācijas.